Der Präsident! Die am 2. Februar 2. Šodien turpināsim sanāksmi, kas tika pārtraukta 2. februārī 2012. gadā. Lūdzu, ieņemiet vietas. 1. un 2. februāra protokoli un pieņemtā teksti jums ir pieejami. Ja nevienam nav iebildumi, tad uzskatīsim protokolu par apstiprinātu. Apvienotās karalistes iestādes sniedza mums informāciju par to, ka Elizabeta Lina tiek uh, atsaukta un viņas vietā ir cits kolēģis. Jā, šis jaunais kolēģis ir klāt. Saskaņā ar trešo, punktu, trešo pāntu otro punktu, kur ir mūsu jaunais kolēģis? Beniena kungs, sirsnīgi sveicu jūs šeit. Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Saskaņā ar 3. pantu 2. punktu reglamentā ir teikts, ka katram Eiropas parlamenta deputātam ir iespējas piedalīties visās sanāksmēs, un um, mūsu jaunais deputāts sniedza mums informāciju par to, ka viņš nepiedalās nevienā citā vēlētā, vēlētās iestādes darbībā, līdz ar to viņš ir mūsu pilntiesīgais deputāts. Kurts Lehners mums teica, ka sākot ar 17 mārtu viņš neturpinās darbu parlamentā, un tas notiek saskaņā ar 4. pantu reglamentā. Saskaņā ar 7. pantu Eiropa, Eiropas parlamenta deputāta ētikas kodeksā attiecībā uz finanšu interesēm un interešu konfliktiem 9. februārī esmu esmu ievēlējis um, komitejā Kanuka kungs, Ka Kazinī kundze, Evelīna Regnere, Ocīlija Vikštroma, Geralds Hefners, kā, kā arī Zažit Karima kungs. Tā kā arī Mastalka kungs un Speronī kundze, kas būs uh, aizstājēji, ja kāds no pieminētajiem deputātiem nevarēs šajā komitejā darboties. Zaļie un goja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 galīgais darba kārtības projekts uh, tika pieņemts priekšsēdētāja konferencē, un šis galīgais darba kārtības projekts uh, jums ir pieejams. Tagad lūdzu Svoboda kungs, jūs vēlaties izteikties par reglamentu? Nē, nē, pēc tam labi, tad ļaušu jums izteikties pēc tam. Par pirmdienu varu teikt, ka nekas nav, par, nekas nemainīsies, tā arī būs. Un tālāk zaļo politiskā grupa gribētu runāt par jautājumu, kas ir saistīts ar stabilitātes fonda izmantošanu, lai varētu runāt par to pēc uh, diskusijām uh, par Maroku. Um, lūdzu, zaļo pārstāvis, lūdzu, Benetkungs. Jā, jā, jūs pareizi teicāt, mēs šeit runājam par trīs uh, lauksaimniecības ziņojumiem un diskusijām. Mēs gribētu vienkārši tos kopā apvienot. Uh, Tātad zaļo politiskā grupa uzskata, ka būtu nepieciešams par stabilitātes eh, dokumentiem runāt pēc tam, kad būsim runājuši par Maroku un